Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pajautāt jums, kāds ir status parlamenta izmeklēšanā attiecībā uz Lepenas eh, kundzes balsošanas eh, krāpniecības gadījumu. Jo priekšsēdētājs sacīja, ka parlaments tiks informēts par rezultātiem. Tāpat vēlos sacīt, ka neskatoties uz to, ka patiesībā ir slēpta. Viņa pati ir atzinusi, ka Marcels de Grāfs ir balsojis viņas vietā, bet viņa mums ir slēpusi vēl kaut ko, respektīvi, ka Front National ģenerālsekretārs Nikolā Beikungs arī ir balsojis viņas vietā par likumdošanu par emisijām un Volkswagen lietā. Es vēlos jūs lūgt ņemt vērā parlamenta izmeklēšanā arī šo otru krāpniecību balsošanā, kur ir krāpšies gan vicepriekšsarētājs, gan ģenerālsekretārs. Mm. Uh, thank you, Madam Kratsa-Bilt. I would like to inform you Paldies, Korats Bildu kundze. Es varu jums informēt, kā priekšsarētājs iepazīstas ar situāciju. Lepens kundze, lūdzu. Eh, Priekšsēdētāja kungs, eh, mūsu eh, kolēģis minēja jau, ko viņi par to domā. Es gribētu atgādināt uz 22. punkta 4. apakšpunktu. Un Es eh, gribētu teikt, ka es eh, turpināšu balsot. Es uzskatu, ka uh, mums vajadzētu atcerēties par kritušajiem karavīriem, kas krita par savu valsti uh, pirmajā karā, jo īpaši vajadzētu atcerēties šodien, 11. novembrī, 9 miljonu kritušo Eiropā. Priekšsēdētāja kungs Eiropas institūcijās uh, pastāv noteikumi, ka ir jāievēro tās uh, dienas, kas ir brīvas tajās valstīs, kur atrodas šīs institūcijas. Mums vajadzētu saprast, ka ir jārīkojas eh, tā kā noteikts noteikumos. Uzskatu, ka tas ir pietiekami nepieņemami uh, strādāt šajā dienā, tāpēc visiem francūžiem vajadzētu atstāt eh, šīs tāpas un nepiedalīties balsojumā. Paldies, vēl viens reglamenta punkts, Krāmerkungs. Ich wollte cette fois ci on ne va pas frauder dans le groupe là bas. Uzskatu, ka šoreiz eh, nebūs nekādas krāpšanās. Izskatās, ka visi gribiet ārā. Kramer, kungs, lūdzu. Es vēlējos jautāt, eh, kā jūs rīkosieties, ja eh, Lepenas kundze balsošanā krāpusies. Tur, eh, tur bija viens balss atšķirība, un ja šī balss bija izšķirošā, kā jūs rīkosieties ar šādu balsošanas rezultātiem? Eh, kā jau sacīja parlamenta priekšsarētājs, iepazīstos situāciju. Vēl viens, vēl viens izteikums par reglamentu. Lūdzu, Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, varbūt problēma bija tulkošanā, bet vai tiešām es pārklausījos? Jūs tiešām atzinīgi izteicāties par to, ka kāds, kas jums nepatīk, ka iet projām, ja tā tiešām ir, jums visiem jāatvainojas un jānokaunas, ka jūs eh, šeit ieņemat priekšsēdētāju eh, vietu. Varbūt kļūda bija tulkošanā un tad es atvainojos, bet es vēlos skaidri zināt. Uh, Vai jūs atbalstat to, ko sacījāt? Priekšsēdētājs, manuprāt, kļūda tulkošanā. Melēšonkungs. Priekšsēdētāji, esmu francūzis. Es neiziešu no plenārsēšu zāles, jo es respektēju mūsu uh, iestādi. Uh, Taču es gribētu jums atgādināt, ka šodien manā dzimtenē diena iesākās ar piemiņas brīžiem. Mēs pieminējām tādu slakteņu, kādu iepriekš pasauli vēl nebija piedzīvojusi. Eiropa dzīvo mūsu sirdīs. Ja mēs vēlamies būt eiropieši, tad tas ir tāpēc, ka mēs negribam vēlreiz piedzīvot to, par ko mums atgādina 11. novembris. Pieminēsim to. Euh, merci beaucoup, monsieur deputē. Paldies. Tālāk ķersimies pie balsošanas. Zoriņo kunga ziņojums par publiskā sektora modernizāciju. Tātad arī es pats piedalīšos balsošanā. Tātad viss teksts bloks numur 1, 92. grozījums, kurš par pret atturas. Pieņemts. Tālāk komisijas priekšlikums. At... Par personālu balsojums. Głosowanie zostaje. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk nākamais balsojums. Sākam balsot. Personāla balsojumā. Głosowanie zostaje zamknięte. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies par to. Tālāk eh, gaidām aviācijas tiesībāk paketu kopīgas eh, rezolūcijas priešlikums no politiskajām grupām. Pirmais paragrāfs, oriģināls teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais punkts, eh, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Paldies, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas, pieņemts. Ceturtais punkts, oriģināls teksts divās daļās, pirmā daļa, kurš par? Paldies, pret. Atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts piektais punkts, oriģināla teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais punkts, oriģināla teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais punkts, oriģināla teksts, divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Astotais punkts, oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas pieņemts. 11. punkts, divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 12. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 15. Kurš par? Pret. Atturas. Paldies. Pieņemts. 16. Kurš par? pret, atturas, paldies, pieņemts. 17. punkts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Pēc 17. punkta ir mutis grozījums. Lūdzu. Pan posel Malteze. Maltezes kungs. teksts nosaka, nu, aicina komisiju stiprināt eh, strādājošo un patērētāju aizsardzību, ja aviolīnija bankrotē. Es nedomāju, ka uh, ņemot vērā nākotnes riskus, uh, šeit būs kāda iebilduma. Vai ir, kāds ir pret šo montisko grozījumu? Ā, nē, šī situācija mainās, saka priekšsēdētājs. Mums ir jāsaskaita, cik cilvēki ir pret šādu grozījumu, vai mums ir 40. Skaidrs, ka ir vairāk kā 40. Līdz ar to nevaram balsot par šo mutisko grozījumu. Balsojam tālāk, 18. punkts, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? 19. punkts, kurš par? Lūdzu, celiet rokas, lai var redzēt, kurš pret? Atturas? Pieņemts? 20. punkts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 21. Divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Paldies, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret? atturas, pieņemts, paldies. 22. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 23. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, pret, atturas, paldies, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, paldies. 26. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas atturas, pieņemts, paldies. 27. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, paldies. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, paldies. 28. punkts, kurš par, pret, pret, atturas, pieņemts, paldies. Apsvērums F, kurš par, pret, atturas, pieņemts, paldies. Tālāk eh, balsojam par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. un pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies par šo balsojumu. Tālāk Hibners kundz un Lainen kunga ziņojums par Eiropas Savienības vēlēšanu likumu reformu. Pirmais bloks, tātad ar to mēs sākam. Par, pret, atturas, pieņemts, paldies. 12. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums no zaļajiem, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. grozījums no EPP, sociāla demokrātiem un ALDE. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 35. grozījums. No Alde. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit pirmais atkrīt no zaļajiem. Trešais tālāk. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Es atvainojos, ka priekšsēdētāji tas atkrīt. Nākamais ir septītais personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uh,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 Otrā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Um, Głosowanie zostaje zamknięte. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais atkrīt, 43. trijās daļās, pirmā daļa personāla balsojums. Głosowanie zostaje zamknięte. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts Rēnekungs. Jā, e, e, Mr. President. Priekšsēdētāja kungs, trešai daļai nav nekādas jēgas. Mēs nevēlamies e, dzimumu līdztiesību 2024. gadā. Tas mēs vēlamies nākamajā reizē, nevis 2024. gadā, mums tad jābalso pret, ja jūs laikat tos balsošanu. Right. Jums taisnība. Sastais grozījums atkrīt. 52. zaļajiem grozījums, personāla balsojums. Uh, 52. tomēr atkrīt. 8. ir nākamais, par kuru mums jābalso. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vēlreiz balsojam par 8. grozījumu šobrīd. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 53. grozījums. Atkrīt. 54. atkrīt. 22. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 55. atkrīt. 41. EPP un sociāldemokrāti. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. un 57. atkrīt, 58. atkrīt, 28. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais punkts, oriģināla teksts, piecās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas, pieņemts, otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 61. grozījums no ECR. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Sākotnējais teksts personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais punkts, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais punkts, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Pēc sestā punkta mums ir 45. grozījums no zaļajiem. Tas atkrīt. 64D personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais punkts, oriģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts. 46. grozījums atkrīt. Šim pašam punktam oriģināls teksts divās daļās. Abi personāla balsojuma apsdaļas. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pēc 9. punkta 47. grozījums no zaļajiem personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit astotais grozījums no zaļajiem, tādējādi atkrīt. 44D no EPP personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. No 17. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts. Trīs daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturas atturas pieņemts. 21. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir Pieņemts. Četrdesmit devītais grozījums atkrīt. Balsojam par 22. punktu oriģinālu tekstu divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Atkal personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. punkts, oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Citāts eh, numur 4, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 7. citāts 62. grozījums no EPP un sociāldemokrātiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Es zinu, ka ir vēlu, es esat noguruši, bet lūdzu celiet rokas, lai es varu saprast, kāds ir rezultāts. A apsvērums divās daļās. Kur, pirmā daļa, kurš par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, pieņemts. Apsvērums B, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret, atturas, pieņemts Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums E. ENF grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. F apsvērums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 33. grozījums personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums J. Yeah divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums L, 37. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums L, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums M, 59. grozījums no ECR, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts noraidīts. Oriģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums N, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Apsvērums O. Oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc apsvēruma P34 grozījums. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums Q. 32. grozījums no ECR personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad balsojam par oriģinālu tekstu apsvaram Q. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Tā mums ir personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums R, oriģināla teksts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums T, oriģināla teksts, pirmā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums no ECR, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 38. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Apsvērums U, oriģināla teksts trijās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts, trešā daļa, personāla balsojums, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums V39 grozījums no ENF personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts, atkal personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums dubultvečer, desmitais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts apsvērums X, personāla balsojums, sākam balsot.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums AD. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums AF. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums AG. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas. Pārbaudām šo elektroniski. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvarams AH, kurš par, pret, atturas, pieņemts.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 dodas prom, kuriem ir iespēja doties vakariņās, vēlu labu apetīti. Es patiešām jūs apskaušu. You, you